Kā jūs ziniet, esmu bijis arī e, abos komitejās strādājis arī iepriekšējā parlamenta sasaukumā, un es apzinos, ka jūs esat nosūtījis vēstuli e, agri komitejas priekšsēdiem. Ar Kristolds kundz referentes tikos, un mēs panācām vienošanos, pēc jūsu ierosinājumiem starp komitejām. Šis, šī vienošanās attiec uz visiem agri komitejas deputātiem, un kā jūs varbūt apzināties, par šiem jautājumiem ir atsevišķie balsojumi, un rezultātā mēs esam nokļuvuši tajā situācijā, kādā tagad esam attiecībā uz Startautiskās tirdzniecības komiteju 53, 54, 50, 48, 61. Tie ir eh, grozījumi, kur mēs varam dalīt balsojumu 57, 1, 2 un 3 daļu. 49. dalītais balsojums, kā jūs pareizi sacījāt, runā par ES un Merkusur attiecībām un tas arī ir dalīts divās daļās. Varbūt jūs neapzināties, ka ir jau panākt vienošanās par šiem dalītiem balsojumiem. Es savā komitē esmu aizstāvējis nolīgumu, kas panāca ar Kristoldu kundzi, bet ir divi jautājumi. Pirmkārt, tas ir kompetenci jautājums. Un to risina, manuprāt, mans aicinājums E, dalītos balsojumus e, izdarīt šajās jomās, kur ir runa par starptautisko tirdzniecību, jo šajā komitejā arī es strādāju, un neviens arī nezina, kā kolēģis strā, e, balsos plenērā. Tam jābūt skaidram. Bet viss tas tagad ir uz galda, un es neredzu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu vienkārši risināt šo jautājumu tātad ar šiem dalītiem uh, balsojumiem jautājumos, kas skatā starptautisko tirdzniecību. To tikai gribēju norādīt priekšēd. Jā, priekšēd, es apzinos, ka ir šāds ierosinājums eh, par dalītajiem balsojumiem. Par to runāsim koordinatoru sanāksmi, bet es sacīšu jums, mēs joprojām balsojam pār eh, Agri komitejas grozījumiem Tirdzniecības pola komitejā. Un kādēļ gan Agri Inte komitejai ļautu grozījums pieņem par lauksaimniecības politiku. Tas ir jautājums. Dalītais balsojums varētu mums ļaut izvairīties vai mazināt eh, kaitējumu, bet tomēr paliek jautājums par kompetencēm. Lūdzu, nākamais runātājs. Priekšsēd. Labi, ka jūs šo jautājumu pacēlāt, manuprāt. Ne tikai koordinātoru sanāksmē, bet arī uh, atklātās komitejas sēdes uh, ietvaros man iepriekšējā runātāja sacītam var piekrist, mēs runājam par problēmu ne tikai attiecībā uz vienu šo ziņu, bet eh, pastāvīga problēma Kristiāna Muskardina eh, IMCO komitejas ziņojumu pieminēja, kur ir runa par tekstilizstrādājumu mārķēšanu, kur arī IMCO komiteja jautājumā, kas ar tēm nebija nemaz saistīts, pieņem grozījumus attiecībā uz dosie, kas bija mūsu komitejas darba kārtībā un kur mēs esam vadošā komiteja. Eh, tāpat arī šeit pēdējo dienu gaitā es biju divas dienas slims mājās, man bija pietiekoši daudz laiks, un es tādēļ rūpīgi apskatījos Kristas Brols uh, eh, uh, eh, grozīju uh, eh, ziņojumu projektu, un ko balsoja mūsu komiteja. Tas ļoti atbilda iepriekš sarunātam, un es apskatījos ļoti rūpīgi, ko kolēģis papastām, ko es iesniedzu agri komitejā, arī pilnīgi pie, saskanēja ar dalījumu. Un tad man notika tā Agri komitejas e, deputāti iesniedz grozījums, kas ir pret nolīgumu, un tad man jāsaka atklāt, man rodas gan jautājums, vai tā ir nejaušība, vai to varētu tomēr paredzēt. Grozījumi jau nedēļām ilgi ir zinām. Es tiešām brīnos, kādēļ mūsu komitejas sekretariāts, un atvainojiet, ka man tas ir jāsaka ļoti ar tādu pārmetumu. Pēc balsojuma komiteja mums saka, e, šeit ir problēma, tas ir pareizi, ka tā jānotiek, bet kāpēc pirms balsojuma mūsu komitejas sekretariāts nepārbauda, ko, e, kāda ir grozījumi un kāpēc mēs nerodam risinājumu komitejas, kas ir pret komitešu dalījumu pēc 50. pānta, ka šie e, grozījumi nemaz nedrīkst tikt balsoti e, agri komitejā. Kāpēc tad ir šī norma? Es vēlētos, lai mūsu sekretariāts būtu turpmāk rūpīgāks un mūs informētu pirms balsojumiem pēc iespējas citās komitejās. Uh, un e, sakontaktēt kolēģis arī šajās komitejās, vai vispār drīz notiek šādi balsojumi. Es pats jau esmu vairāk kārt par to kreņķējies, ka dažās komitejās es nevarēju e, piedalīties balsojumā, tāpēc, ka grozījumi nebija e, pie, pieļaujami. Kāpēc gan mēs to nevarētu izmantot šādu metodu reizi? Es varu runāt tikai savas grupas vārdā. Es vēlos, ka mēs balsojam pa kolēģi papastam, ko ziņojam nākamnedēļ. Atpakaļ nosūtīšana agrī komiteja neko nedos, problēma tikai tiks atlikt, neatrisināt, bet problēma nākamnedēļ jāatrisina. Lūgums visām politiskām grupām vēlreiz ļoti mierīgi aplūkot agrī komitejas ziņojumu un tiešām pārdomāt, vai nebūtu vērts mm, pārdomāt, vai tiešām agrikomiteja var izteikties par jautājumiem, kas nav viņa kompetences lokā. Attiecībā uz Merkosuru mēs visi zinām, ka ir liels problēmas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un Merkosuru. Es būtu ļoti pateicīgs, uh, bijis, ja uh, lauksaimniecības komitē mums būtu devis uh, problēmu sarakstu, uz ko mums būtu jāraugās no lauksaimniecības viedokļu sarunās, bet tagad vienkārši sacīt, ka Merkosūras ir jāpārtrauc, tas ir nepareizi, un ja mēs skatāmies vēl arī uz argumentāciju, proti, ka jābeidz šīs sarunas tādēļ, ka mandāts tika piešķirts pirms dalībvalsts daži vispār tikuši iekļauts, tad jau mums arī Dohas uh, sarunas jāpārtrauc, jo tas noteikti bija pirms uh, E, paplašanāšanas 2004. un arī 2007. gadā uz austrumiem, tad mums būtu arī jāpārtrauc sarunas pirms Horvātijas, jo tās tika uzsākts e, krietni pirms paplašanāšanas uz austrumiem, arī ar Turciju. Es domāju, mēs visi varētu vēl minēt e, bezglīgi daudz piemēru šādu sarunu, kas vismaz 6-7 gadus jau ir. Um, Tāpēc man īpaši sakaitin šī bezjēdzīgais pamatojums, kāpēc sarunas ar Merkosur jāpārtrauc. Eh, mūsu politiskā grupā mierīgi jāplūko vēlreiz grozi, eh, ziņojums un jāizmanto iespēju eh, izmantot dalīto balsojumu. Dažas politiskās grupas jau ir iesniegušas prošlikums attiecīgas. Es domāju, ka rezultāts būs pieejams, bet nākotnē es vēlos divas lietas. Pirmkārt, to, ka mēs šo ziņojumu nenosūtam apakai komitejai, bet pa to balsojumu, un otrkārt, uh, ka mūsu eh, padomu sekretariāts daudz intensīvāk pārbaudīt, proti, pirms balsojam citās komitejās, eh, kas draud balsot par jautājumu, kas ir mūsu kompetenču jomā, ka mēs eh, tad mēģinātu šādus balsojumus jau iepriekš novērst. Es domāju, labi, ka deputāti cenšas tagad problēmu atrisināt, bet es nedomāju, ka mēs esam galvenie šīs problēmas radītāji, izraisītāji, teiksim. Ir politisks jautājums, arī procedurāls jautājums, kā risināt šo lietu pēc tam, kā agrī komiteja ir šī grozījuma pieņemta. Vai ir vēl kādi viedokļi par šo? Par to, ko tālāk darīt. Tālāk darīt. Katrā ziņā mēs lemsim arī koordinatoru sanāksmē politiskos jautājumus varam arī šeit pacelt. Lūdzu, nu labi. Nu tad viss skaidrs. Nu tad sāksim balsošanu. Vai kartiņas esat ievietojuši? Tad sāksim balsot par pirmo dokumentu, par vispārējā vispārējo tarifu preferenču sistēmas piemērošanu laika posmā no 9. gada 1. janvāra līdz, 30, līdz 11. gada 31. decembrim. Tātad doma ir beigt šo, šīs te sistēmas piemērošanu šī gada beigās. Došu vārdu mūsu referentam Helmutam Šolcam, kas bija atbildīgs par šī te ziņojuma sagatavošanu. Es saprotu, ka ir bijuši jauni pavērsieni, kas būtu jāņem vārdā. Vērā es atvainojos, dosim vārdu Helmutam Šolcam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. On... Gribētu sniegt īsu paskaidrojumu par savu ziņojumu pirms balsojumu. Mēs vairāk kārt esam apsprieduši to, ka ļoti ātri ir jāatrod risinājums šim uh, GSP mehānisma procesam, jo saņēmēju valstīmēm ir jābūt skaidrībai un jābūt uzticamai pozīcijai no Eiropas Savienības, ka tiks turpināt vispārējo priekšrocību sistēmu. Mēs esam vairāk kārt kritizējuši komisiju par to, ka laicīgi uh, netika prezentēta jaunā mehānisma versija, un tāpēc es savā ziņojumā centos norādīt uz to, ka uh, mums uh, ir uh, tagad Eiropas parlamentam Lisabons līguma ietekmē pilnīgs līdzlēmuma tiesības, un parlaments ir pilnībā jāiesaist arī jautājumos par GSP mehānismu. Līdz ar pēdējo nedēļu notikumu attīstību es kopā ar ēnu referentiem un gribu viņiem pateikties par piedalīšanos darbā pie šī ziņojuma, saņem skaidrību, ka šobrīd komisija ir gatava dot parlamentam vairāk tiesību saņemt informāciju par visiem soļiem, kad notiek kaut kādas izmaiņas un tā tālāk tā lai parlaments var tad reaģēt uz jauno situāciju, un, ja nepieciešams, parlaments var iejaukties, ņemot to vērā, ka komisārs, un sveic viņu šodien mūsu šodienas sēdē, ka viņš ir gatavs uh, uzstāt uz to, ka parlaments tiek informēts šādos gadījumos un uh, Es arī saņēmu vēstuli no ģenerāldirektora Demārtī, kur viņš skaidri apska, eh, izskaidro komisijas pieeja šajā jautājumā, un man bija tāda iespēja arī apmainīties viedokļiem par manu grozījumu, ko es iesniedzu sākotnējā ziņojumā, un mēs eh, atklājām, ka risinājums varētu būt te iekļaujot informācijas tiesības un visu šo te koplāmu procedūras uh, sarežģīto jautājumu varētu pārcelt uz jaunu mehānismu izstādi. Tāpēc esmu atsaucis visus savus grozījumus, pieturieties pie šī nolīguma un kopējā risinājuma, kā mēs šo politisko jautājumu ar komisiju atrisināsim, lai laicīgi panāktu risinājumu atverot GSP mehānismu visiem, gan Eiropas Savienībai, gan saņēmē valstīm. Otrakārt gribu teikt, ka es pilnībā saprotu devi komitejas iesniegtos grozījumus. Diemžēl šī te notikuma attīstība, kas norisinājās pēdējās nedēļās, neļāva mums rast risinājumu ar deva komiteju jo Deva jau bija nobalsojuši par šo te atzinumu un saskaņā ar parlamenta reglamentu nevar šo nobalsoto atzinumu atsaukt. Tātad, tāpēc es piedāvāju turpināt strādāt pie GSP mehānisma un esam saņēmuši solījumu, ka maijā tas varētu tikt prezentēts, tad ņemt šos deve grozījumus iekļaut tos ņemt vērā mūsu kopējā darbā par GSP mehānismu. Protams, eh, iekļaujot arī mūsu jautājumus, piemēram, juridisko pamatu, par ko galvenokārt bija mani grozījumi manam ziņojumam. Tāpēc es piedāvāju balsot blokā pret deva grozījumiem, pat ja es personīgi tos vērtēju pozitīvi, bet tehnisku un uh, politisku apsvērumu dēļ mums ir jāpieņem lēmums, lai varētu nonākt pie rezultātu, un tāpēc iesaku šādu balsojumu. This, uh, Uh, understand... Labi, tad es uh, saprotu, ko referents saka, un uh, tad es saprotu, ka referents ir vienojies ar ēnu referentiem, ka jebkāda tālāka vilcināšanās šajā jautājumā varētu kaitēt saņēmēju valstu interesēm. Uh, kas uh, izmanto GSP priekšrocību sistēmu, un tāpēc mēs uh, izlēmām iet uz priekšu šajā jautājumā un nonācām pie risinājuma, ka te mēs nevaram domāt par būtiskām izmaiņām. Otrkārt, grozījumi par delģētajiem aktiem varētu tikt atstāti diskusijām, kas būs par Omnibus 1 un Omnibus 2 regulām, ko parlamentam prezentēs drīzumā, un mums ir tiešām pamatot iemesli domāt, ka šīs iniciatīvas atbildīs mūsu interesēm. Treškārt, mūsu grozījumi par parlamenta tiesībām uz informāciju no šī brīža attiecībā uz regulas ieviešanu ir pilnībā garantētas ģenerāla direktora paziņojumā, Marķīkunga paziņojumā no Trade ģenerāla direktorāta, un arī Degukta kungs man ir nosūtījis vēstuli apliecinot, ka komisija ievēros šīs parlamenta informēšanas tiesības. Gan ēnu referenti, gan referents eh, šīs garantijas uzskat par pietiekamām šim dokumentam. Tāpēc es arī pilnībā piekritu mūsu grozījuma atsaukšanai un nepieņemt eh, devis grozījumus Kaut arī mēs, protams, pozitīvi vērtējam šo grozījumu saturu. Tos mēs ņemsim vērā tad, kad mēs skatīsim šo regulu pēc būtības. Parlaments nepieņems regulas projektu tādu, kā tas ir, kā to piedāvā komisija. Un mūsu nosacījums ir, ka no šī brīža komisija tiešām uh, informē parlamentu par visiem soļiem attiecībā uz šīs regulas ieviešanu. Es domāju, ka tā bija laba vienošanās un pateicos Helmutam Šolcam un komisijai par viņu pūliņiem, ka varējām nonākt pie šāda risinājuma. Tagad pāriesim pie balsojuma. We'll vote in block. Balsosim blokā. par grozījumiem, kas uh, nāca no Deve komitejas par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad galīgais balsojums par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem par. Ā, mums ir jābalso elektroniski, atvainojos. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi. Balsojam par normatīvās rezolūcijas projektu, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Kristiāna Markādīna, does, you, does your machine? Vai jūsu iekārta darbojas? Now, Eli, Eli te conti. We have counted it. Nē, mēs pieskaitījām balsi. Beidzam balsot. Un rezultāts ir 22 par un vienbalsīgi pieņemts. Apsveicu Helmutu Šolcu par lieliski paveikto darbu šajā jautājumā. Um, to... Labi, tagad pāriesim pie sestā punkta. Tas ir atzinuma projekts par IMCO komitejas ziņojumu, par viņu iniciatīvas ziņojumu vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmēji. Četrdesmit septiņi grozījumi ir iesniegti. Tātad mēs šodien skatīsim šos grozījumus. Sāksim ar pirmo grozījumu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis grozījums numur viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozījums. Par pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums divās daļās. Pirmā daļa desmitajā grozījumā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. grozējums par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 29. grozījums. Trīsdesmitais. Trīsdesmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit otrais par, pret pret atturas noraidīts. 33. grozījums padaļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 34. 34. grozījums par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. Nē, es atvainojos, atvainojos, saka priekšsādātājs jāatkārto balsojums, jo tur bija balsojums par daļām. 35. grozījums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas atturas. Vai mums nevajadzētu pārbaudīt otrā daļa 35. grozījumā? Sākam balsot. Viens pietrūkst. Nu, tad beidzam balsot. Noraidīts. Mm. 36. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Jauns grozījums. 39. par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas noraidīts. 41. Vai blokā jābalso, neviens neiebilst? Tad 42. līdz 47. par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17 par, 5 atturējušies. Un tagad apsveicu Josef Andrējas un lūdzu jums vārds. Gracias, presidente. Es simplemente para agradecer el trabajo. Paldies, priekšsēdētāji kungs, gribēju tikai pateikties par visu ieguldīto darbu, pateikties sekretariātam, asistentiem, jo mēs tiešām panācām ļoti būtisku vienošanos. Tautas partija liberāļi, goja, zaļie. Es domāju, ka tā bija tāda līdzsvarota vienošanās, un uh, tas ir svarīgi, jo Līdz ar to tiek dotas e, norādes starptautiskajiem tirzniecības nolīgumiem. Tagad e, tālāk ES un Kanādas tirzniecības attiecības. Vai ir problēmas ar tulkojumu, jautā priekšsādātājs. Jā, bet es arī runāju angļu valodā, viņš saka. Es tikai pajokoju. Tā tad Eiropas Savienības Kanādas tirzniecības attiecības. Šeit mēs runājam par mutisko jautājumu. Par to vienojās koordinātori janvārī, izmantot uh, ātro procedūru šim mutiskajam jautājumam. Jo tā varētu ātrāk saņemt atbildes no komisijas, lai gan tas būtu neformāli un ļautu mums uh, sagatavot mūsu rezolūcijas projektu, līdz mūsu delegācijas pārstāvji apmeklēs Kanādu nākošo reizi. Un par to ir vienojušās politiskās grupas, vismaz sešas. Tātad mums ir jāvienojas, vai balsosim uzreiz, vai ļausim iesniegt grozījumus, Nē, neviens neiebilst. Tad balsosim. Nu, tad balsosim par mutiskā jautājuma projektu par Eiropas Savienības Kanādas tirzniecības attiestībām. Jūs redzat kompromisa teksta variantu, par ko ir vienošās tautas partija, sociāldemokrāta Alda Zaļie, Goe un ECR. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 balsu atbalstu. Ar to arī balsošanu beidzam. Tagad pārējiem pie 8. punktu darba kārtībām. Šeit ir nedaudz sajukums radies šī te darba kārtības punkta nosaukumā. Jo šeit de Guhta kungs mūs vienkārši informēs par jaunās e, pārtikas regulu. Tā tad jūs zinat, ka pašlaik par šo norit sarunas pēdējais, pēdējā sēde plānota 16. martā un ir runa par iespējamo pārtikas produktu aizliekšanu, kas ražot no klonētiem dzīvniekiem, un arī līdzīga produktu importa aizliegums, kas var radīt uh, sekas tirzniecības jomā. Es neredzēju iemesls, kāpēc mums vajadzētu atteikt komisāram informēt mūs par šīta lēmuma tirzniecības aspektiem. Pašlaik šis te dosjē ir samierināšanās procedūras stadijā. Es neredzu šeit nekādu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu uzsākt diskusijas vai vispār iejaukties šajā procedūrā. Un tāpēc tagad došu vārdu Degūta kungam. You, uh, and... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Esmu pie jums šodien ieradies, lai pievērstu jūsu uzmanību jaunās regulas tirzniecības aspektiem. Es saprotu, ka Parlamentam ir bažas par klonēšanu, tīpaši par ētikas jautājumiem, bet nu ir skaidrs arī tas, ka jāievēro PTO noteikumi. Tas, ko mēs Eiropā darām attiecībā uz klonēšanu, ir mūsu iekšējā lieta. Mums vienīgais e, būtu jāuztraucas par tirzniecības ierobežojumiem. Ja mēs aizliegtu šādu produktu ieviešanu, tas radītu bažas PTO, rodas arī bažas par dzīvnieku labturību un ētikas jautājumiem, un tāpēc ir runa par GATT izņēmumiem, klonēšanas un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanā. Bet, nu, ir skaidrs, ka šādu dzīvnieku izmantošanas, eh, izmantošana pārtikas ražošanā ir grūti aizstāvāma. Ir skaidrs, ka visiem mūsu argumentiem jābalstās uz zinātniskiem apsvērumiem, uh, un pētījumiem, ko veic EFSA, un EFSA nav nākus klajā ne ar kādiem iemesliem, kas ļautu aizliegt šādus produktus. Offspring. Ja šos te dzīvniekus audzē izmantojot parastās audzēšanas metodas. Jā, joprojām varētu būt ētiskas dabas jautājumi, bet tas nav svarīgi PTO ietvaros, jo uh, ir uh, PTO pievēršas tikai drošuma un, etika, un uh, līdzīgiem jautājumiem. Ir skaidrs, ja būtu sistēma, kas pieprasītu papildus certifikāciju, tā līdzinātos aizliegumam, un jebkāda veida aizliegums ierobežojums būtu ārkārtīgi grūti savienot ar SPS eh, pasākumiem, kas nav balstīti uz zinātniskajiem pētījumiem. Ja šādu dzīvnieku pēcteču produktu izmantošana tiktu aizliegta, tas īpaši ietekmētu trešās valstis, jo viņiem nav iespējas izsekot dzīvnieku izcelsmi. Ko tas nozīmētu praktiski? Tas nozīmē, ka mēs pārtrauktu importēt produktus no trešām valstīm, kur notiek klonēšana, vai uh, dzīvnieki tiek pavairot, izma izmantojot klonētus buļļus. Tas ietekmētu arī mūsu lauksaimniecisko ražošanu un radītu pretpasākumus. Kas attiecas uz ASV, viņi varētu atteikties no ref, uz izpratnes referenduma par hormoniem un tas varētu radīt 250 miljonu zaudējumu konkrētos sektoros. Varētu arī sākties uh, strīdi par tādiem jautājumiem kā ģēmo un klonētas vistas. ja mēs eh, aizliegtu šādu te dzīvnieku pēcteču produktu ieviešanu, tas ārkārtīgi riskantā situācijā mūs novestu. Paldies, Degukta kungs, saka priekšsēdētājs, paldies, ka informējāt mūs par tirzn šī te dosie tirzniecības aspektiem. Ņemot vērā to, ko es teicu pirms viņa uzstāšanās, es atļaušu uzdot tikai jautājumus, lūdzot skaidrojumu par to, ko komisārs teica. Es nepieļaušu nekādas diskusijas par šo jautājumu. Kristofers Fjelda, lūdzu. Lielas paldies. Priekšsēdētāji. Es negribu uzsākt diskusijas. Es esmu vidas un sabiedrības veselības aizsardzības komitejas loceklis, un uh, šajā komitejā man būs noteikti liels iespējas diskutēt par šo jautājumu. Runājot par caurskatāmību, es gribēju informēt kolēģus ka pašlaik ir skaidrs, ka padomēji ir tāds pats viedoklis kā komisijai. Pašlaik šis ir tas kauls kaklā visā diskusijā. Es gribēju pateikties komisāram par to, ka viņš deva mums iespēju izprast šo jautājumu. Uh, jo samierināšanās procedūras diskusiju ietvarā daži jautājumi liekas, ka ir tikai kādas konkrētas komitejas interesēs, bet nu šādi visas komitejas var izprast, kas notiek, un paldies, ka komisārs mums sniedza informāciju. Tā mēs redzam, ka tiek izrādīta interesi par samierināšanās procedūru. Nu, skaidrs, ka jebkurā gadījumā būs noteikti sekas. Paldies! Muskardīnī kundzei vārds došu vārdu tikai komitejas locekļiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties komisāram par to, ka ieradās mūs informēt. Es gribēju papildus informāciju lūgt, piemēram, par zinātniskajiem datiem, ko pieminēja komisārs. Piemēram, gribēju teikt, ka vai cilvēki zina, ka jāpaiet noteiktam gadu skaitam, lai mēs varētu atkal runāt par protokoliem, par zālēm un tā tālāk. Es gribu zināt, kas tad ir šie protokoli, kas ir noteikti, lai mēs varētu pārliecināties, par to, kas tad notiek ar klonētu dzīvnieku pēctečiem. Tā iespējamā problēma ar trešajām valstīm, valstīm kas varētu pieņemt kaut kādus pretpasākumus. Es gribēju zināt, vai ir izvērtēti iespējama, iespējamās izmaksas veselības aizsardzības jomā, uh, izmantojot vielas, kas vēl nav zinātniski pierādītas kā nekaitīgas. Treškārt, vai ir ekonomiskās sekas izvērtētas? Kā tas ietekmēs dzīvnieku audzēšanu Eiropā, ja mēs atļausim tādu dzīvnieku vai tādu dzīvnieku daļu ievešanu, kas ir dzimuši vai audzēti netradicionālām metodēm. Ja dzīvnieks ir klonēts, tas samazinātu izmaksas. Un to šīs te konkrētās valsts varētu izmantot, lai samazinātu cenas. Tā varētu palīdzēt attīstības valstīm, bet eh, šo faktu varētu arī izmantot, lai ietaupītu uz kvalitāti un palielinātu kvantitāti un ražotu lētu eksporta preci. Tātad jautājums ir par pretpasākumiem un par zinātnisko viedokli par šo jautājumu. Jautājumu komisāram tātad. Deidz Mārtiņa kungs, lūdzu. Pirmkārt, jāsaka, ka šeit ne tikai vidas komiteja ir izteikusi savu viedokli. Uh, bet arī parlam eh, plenārsēdē parlaments jau divas reizes ir skaidri norādījis, ka neuzskata, ka klonētiem dzīvniekiem jānonāk pārtiks ķēdē. Protams, nekad nevar zināt, kā beigsies strīds PTO, bet šeit eh, mums nevajadzētu aizmigt par dzīvnieku labturību un arī sabiedrības morāli. Uh, šādos jautājumos, un es arī neredzu, kā tad drošums ir uzlabots. Mēs esam saņēmuši dokumentu no Tirzniecības ģenerāla direktorāta, kur ir teikts, ka tā kā nav izsekojumības sistēmas ne Eiropas Savienībā, ne tirzniecības partneros um, attiecībā uz pēctečiem, šāda veida dzīvnieki varētu nonākt jebkāda veida importos no ASV un Brazīlijas. Kāpēc šāda sistēma nav izveidota? Varbūt, ka tas būtu pavisam vienkārši un, un loģiski. Es neredzu iemeslu, kāpēc mums šādas sistēmas nevarētu būt. Tā kā Degukta kungs eh, vēl runās ar mums par diviem citiem jautājumiem, tāpēc vajadzētu beigt runāt par šo jautājumu. Uh, Tagad došu vārdu Kasparīkungam un pēc tam vēl deputātam vienam un tad beigsim. Man ir divi jautājumi. Viens ir līdzīgs Davida Mārtiņa jautājumam, otrs ir par izsakojumiem. Es vēlētos, ka gala rezultātā, ja šāda gaļa nonāk ES tirgos, es vēlētos marķējumu neapšaubām. Un te būtu jautājums, cik kā ar izsakojumību ir tādi, kas saka, ka var izsakot, cits saka, nē, man interesētu komisijas viedokli šajā jautājumā, vai eksistē attiecīgas tehnoloģijas, iespējas, kuras mēs varētu uzlikt par pienākumu saviem tirdzniecības partneriem, ka viņi attiecīgi eh, eh, šo gaļu marķētu kā eh, ģenētiski modificēto dzīvnieku pēcteču gaļu. Un otrs, tas ir klasisks gadījums, kur attiecībā uz PTO saistībām mums laikam nebūs cits iespējas kā šādu gaļu pilas savā tirgu. Iespējams būs uh, eh, samierināšanas procedūra, tirdzniecības kārš, bet uh, š, visdrīzāk PTO tomēr uh, lems mm, ne mums par labu, un tad gaļa nonāks mums tirgos. Te jautājums ir, cik lielā mērā PTO noteikums ir iespējams grozīt, lai šādu gaļu neielaist mūsu tirgos, vai šādas iespējas pastāv attiecībā uz PTO noteikumu eh, eh, mainīšanu. Vai par to tiek domāts arī komisijas eh, līmenī, kā to tehniski panākt. Bet pirmais jautājums bija par izsekojumību, cik lielā mērā mēs varētu to uzlikt par pienākumu sevi tirdzniecības partneriem un otrkārt par marķēšanu ES ietvaros. Stela. Paldies, Kristēl, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Eiropas parlaments jau divas reizes ir balsojis pret klonētu gaļu, un izsekojamības sistēmas arī nav. Un tāpēc nav izslēgta iespēja, ka klonēta gaļa varētu nonākt tirgū. Man liekas, ka situācija ir jāpārskata un jādomā par to, kā, kādus pasākums jūs varētu veikt, lai mainītu mūsu viedokli. Asniekungs. Es gribēju, lai ko komisārs varbūt padomā par šo jautājumu, jo noteikti personīgā līmenī viņš piekristu tam, ka nevajadzētu pieļaut šādu klonētu dzīvnieku pēcteču ieviešanu. Un šeit es lasu, ka šādus dzīvniekus nav iespējams izsekot, atšķirt? Vai tas nozīmē, ka mēs pilnībā uzticēsimies ražotājam, vai kā komisārs, vai ko jūs komisāri domājāt šeit? Šulc kungs. Man ir līdzīgs jautājums. Jūs pieminējāt klonētos dzīvniekus un atsevišķi nodalījāt viņu pēctečus. Ja, ja es atceros pareizi, tad komisārs Julī teica, ka ir tāda iespēja divu mēnešu izsekot, divu mēnešu laikā izsekot šādu gaļu, šādus produktus. Vai jūs varētu skaidrot, ko tas īsti nozīmē? Komisāri? Gribēju atgādināt, ka mums ir vismaz vēl viens jautājums jāizrunā. man būtu vairāk. Jā, man būtu vairāk jautājumu. Pirmkārt, es domāju, mums būtu jāmēģina saprast, par ko tad mēs īsti runājam. Kā es šo procesu saprotu? Dzīvnieks tiek klonēts. Parasti eh, jūs klonējiet vēršus, ne govis, buļļus, rezultātā jums būs klonēti dzīvnieki, kas praksē netiek uh, eksportēti. Tātad jūs tos turiet savā uh, uh, lauksaimniecībā un patiesībā jūs sēklu uh, turiet. Um, savā fermā, tad, tad tas ir buļizstrādājums, un eh, šo sēklu laikam var izsakot. Nākamā paudas, teiksim, tā, tā ir inseminācija, govs inseminācija, uh, eh, mākslīga apaugļošana ar uh, klonēt dzīvnieku sēklu. Tā arī parasti tiek audzēti uh, dzīvnieki. Tāpat arī tas notiek ar neklonēta buļa uh, sēklu un rezultātā jums ir pēctecis. Un pēctecis eh, saprotamā kārtā nevar tikt identificēts, jo tas ir parasta, eh, parasta eh, dzīvnieku reprodukcijas veids, un, un, un šie tie dažādie soļi, kā es tos saprotu. Mēs sakam, nav problēma ar klonētiem dzīvniekiem, Pirmkārt, mēs to saprotam, otrkārt, mēs varam arī PTO priekšā šeit savu pozīciju aizstāvēt. Nav problēma ar pēctečiem kā tādiem, dzīvo eh, dzīvnieku, to mums arī nav jāatļauj importēt, bet ja mēs gribam aizliegt eh, pēcteča gaisa importu, tad ir uh, draud tirdzniecības kār, karš, jūs to nevarat pārbaudīt, izsakot, un tad būs masīvu pretpasākumu. Tas jautājums tātad par izsakojumību. Ko jūs varat izsakot klonēto dzīvnieku? Jūs varat uh, viņa sēklu izsakot, un tur arī tā lieta beidzās. Jūs variet arī iet tālāk un arī e, pēc sečus uh, izsakot, ja jums būs pienācīga izsakošanas sistēma, bet viņiem tādas nav. ASV viņiem ir brīvprātīga izsakošanas sistēma, un tikai divām, divas fermas ir piekritušas e, šajā sistēmā piedalīties. Tātad praksē jums nav izsakojumības sistēmas. Protams, jūs varētu uh, e, dzīvnieku ar, um, ar krotāliem uh, izsakot, bet uh, gaļā jau jums nav krotālija. Kas attiec uz mārķējumu, te jums, protams, ir e, priekšnoteikums, ka jums ir izsakojumība, jūs nevarat e, izsakot, jūs nevarat mārķēt, jo mēs varam PTO noteikumus grozīt teoretiski, jā, bet to var darīt tikai, e, ja ir panākt vienbalsība. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir tik sarežģīti Dohā par kaut ko vienoties uzskatīt, ka mēs tagad varētu šo diezgan fundamentālo PTO normu grozīt, ir diezgan teorētiski. Es domāju, ka kas pārīkungs to varētu arī pats saprast. Tēler kungs, lūk, es informēju šo komiteju un sabiedrināšanas eh, komiteju jums ir padomu un parlaments. Un tā ir, teiksim, tā e, sāruna process, tas ir starp jums abiem un tradicionāla sistēma ar likumdošanas iniciatīvu, kas ir komisijas pamat, pilnvar vairs, e, tai nav lomas šajā lēmpiešanas posmā. E, tas ir parlamenta ziņā, tad šeit aizstāvēt savu pozīciju, nevis komisijas ziņā. Tasnikungs, es domāju, es laikam mēģināju vismaz paskaidrot, kāda šeit ir tehniskais pamatojums. Un pēdējais jautājums arī bija par izsekojumiem. Mm, tā es arī varu atbildēt šos jautājumus. Mārtiņ. Ir konkrēts jautājums? Jā, ļoti konkrēts. Komisārs. Tagad ir daudz skaidrāk pateicis nekā ievadrunā. Tagad mēs redzam, ka izsekojamība ir iespējama un eksistē Eiropas Sanībā visiem buļveidīgiem dzīvniekiem, bet ASV nav izsekošanas sistēmas. Tā nav ES, bet ASV problēma. Ja ASV vēlas pārdot produkts ES, tā ir nepieciešama izsakojuma sistēma. Komentāri no komisāra puses tā ir tāda kartēziska loģika, David, un mēs neesam filozofi, bet politiķi. Jūs esiet varbūt tikpat ilgi jau politikā kā es, un praktiski problēma ir tāda, ka viņiem nav šādas izsakojuma sistēmas, un drīzumā viņi arī to neieviesīs teorētiski, jā, viņi to varētu ieviest, bet mēs nevaram viņiem uzlikt par pienākumu to darīt, jo PTO mēs to nevaram panākt obligāti, tāda man atbildi. viņi arī var uz mēnesi gal galā nosūtīt savus govs, bet to viņi nedara. Viss kaut kas ir iespējams teorētiski, bet reālā dzīvē arī jūs to pazīstiet, tā nav, tā nenotiek, un ja mēs aizliedzam pat eh, pēc seču gaļu, tad eh, būs tirdzniecības karš. Ļoti vienkārši. Paldies komisāru, slēgsim šo jautājumu un būs otrs punkts. Uzklausīsim komisāru de Huhtu par tirdzniecības aspektiem vidusjūras dienvidu krasta attīstības sakarā, īpaši Tunisija, Eģipta, Libija. Eh, kāda tirdzniecības pasākuma varētu tikt spērti vai ir tikuši spērt šajā kontekstā, politiskā attīstība varētu arī ietekmēt, atsaukties mūsu, uz mūsu tirdzniecību ar šo reģionu. Vai jūs varētu mums eh, pastāstīt par savu viedokli par šo jautājumu? Jā, priekšsēd. Arābu pasaulē ir eh, tādi notikumi, kādi iepriekš nav bijuši, un tad vēr, tie vēsturiski Tādēļ es ierosināju, ka eh, šodien būs uh, diskusija par uh, eh, tiesniecības aspektiem šiem notikumiem. Kā jūs varat iedomāties, aktuālajie notikumi ir kolēģijai ļoti nodarbinoši. Fan Rompois ir sasaucis arī īpaši pārdomu sanāks un, un aprīļa komisija pieņems uh, savus ES kaimietiecību politikas pārskatīšanu Un um, šeit ir uh, jautājums par stratēģiju. Uh, mums vajag izstrādāt, uh, uh, labāk pārdomāt satiecības ar saviem arābu partneriem, un mums ir nepieciešama ilgtermiņa perspektīva. Kā jūs varat iedomāties, es nevaru zināt, kā, kāds būs mūsu nākamās sarunas saturs un iznākums, bet uh, Eh, mums ir jāpauž eh, saviem eh, vidusjūru partneriem atbalsts, un tūkstošiem cilvēki drosmīgi ir izgājuši ielās, prasot izmaiņas, mums ir jābūt tikpat drosmīgiem kā viņiem. Ilgtermiņā mēs visi no tā iegūsim. Tirdzniecības jomā mums ir jau brīvās tirdzniecības nolīguma attiecībā uz rūpniecības precēm ar visu reģionu, izņemot Lībiju. Kā ziniet, Mēs esam sarunas eh, attiecībā uz pamatnolīguma Tripolī eh, pārstājuši, izbeiguši eh, nesanotikumu gaisma. Bet attiecībā uz katru valsti ir atšķirīga situācija. Pagājušā gada mēs strīda risināšana mehanā, mehānismus ar četrām valstīm parakstījām. Mums ir ar Māroku, uh, nolīgums, bet uh, eh, mēti aizķeršies attiecībā uz uh, eh, zīmolu mobilitāciju jautājumiem. Tie, kas vēlas ar mums uh, uh, pārnāt dzīves un visaptrošas izniecības nolīgums, to var darīt. Tas nozīmē, ka mēs varētu savu ekonomiku uh, ar viņiem integrēt. Ko mēs vēl varam darīt? vienmēr var darīt vairāk, un ja mēs gribam reģionā būt būtisks spētājs, kur joprojām mums ir liels pielicības spēks, mums ir attiecības jāpadziļina, tāpat laikā nodrošinot, lai pamatiesība, demokrātija, nostiprināšanās tikt veicināt un īpaši arī ekonomiskās pārvaldības Eh, Arābu demonstrāciju eh, dalībnieku vēstījums ļoti skaidrs, korupcija ir viņu sabiedrības un politiskās sistēmas ir nodījušas līdz pašiem pamatiem, tādēļ vairāk investīcijām vajadzētu iet roku rokā ar lielāku atbildīgumu. Eh, mūsu piedāvājums piedāvāt vairāk ir atkarīgs arī no dalību valstīm un attiecībos to, cik jūsu vēlēšana apgabalu vēlētāji gatavu darīt. Uh, te nav obligāti runa par finansējumu. Es aicinu arī uz ilgtermiņu domāšanu. Mums ir veselības tirdzniecības attiecības reģiona 4% e, no mūsu importiem un 6% no eksportiem 2010. gadā ārpusējais e tirdzniecību un investīcijām. Mēs varam palīdzēt e, valdības, kas to gatavo, dotām jaunas iespējas atbalstīt sabiedrības vājākās daļas un uh, cenšamies viņus pārliecināt, ka tirdzniecība viņus neapdraud, tirdzniecība ir divpusēja, tā dod iespējas arī mūsu kaimiņiem eh, un dos labumu ilgtermiņā. Piebildīšu, dārgie kolēģi, ka eh, tad, kad mums būs šīs diskusijas, tad mēs arī uh, Eh, pieskarsimies eh, pašā pamatā jautājumam, vai mēs vēlamies būt protekcionisti, ja mēs gribam tiešām darīt vairāk šī reģiona interesēs un politiski, es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams, tad mums ir jābūt gataviem savus tirgus atvērt. Mums ir ļoti mm, tālajoši priekšlikumi, kas pirmkārt kolēģijā būs vēl jāapspriež bet būs arī nepieciešama drošino, drosno parlamentu un padomus iesaistīties šādu risinājumu meklēšanā. Kad mēs būsim priekšlikumus finansējuši, es būtu ļoti labprāt gatavs priekšsēžkungs arī pēc šīs debats atgriezties pie jums, eh, lai tos diskutētu detalizētāk. Paldies! Thank you, Paldies, komisāra kungs, par eh, šo skaidrojumu par to, ka laicīgi un pēc būtības informējāt mūs par eh, šiem jautājumiem. Un tagad eh, došu vārdu šīs komitejas deputātiem. Vispirms Kristofārs Vielners lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Pirmā lieta, par kuru es iedomājos, eh, tad, kad sāku domāt, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu tām valstīm, kas vēlas atjaunot uh, Tieši šajā kontekstā es padomāju nedaudz par to, ko mēs darījām Rietumbalkānu labā un kā mēs reaģējām uz krīzi šajā reģionā pēc konflikta. Un toreiz mēs vienpusēji piešķīrām viņām pirmās brīvas tirzniecības tiesības ar Eiropas Savienību. Tātad mums bija sagatavot atbildi jau brīvās tirzniecības jomā. Uh, Bet to ir sarežģīti šeit apspriest, jo pēdējā pieredze, kas mums bija, um, apspriežot uh, vienpusēju brīvās tirzniecības piešķiršanu kā atbalsta mehānismu šajā komitejā, tā bija, tā bija ļoti skarba diskusija un tādas pašas asas diskusijas bijušas arī Ženēvā par šo jautājumu. Bet uh, tomēr šī ideja varbūt būtu laba. Uh, vismaz varbūt laicīgi izstrādāt priekšlikumu, vai mēs varētu to pašu darīt šo valstu labā, ko darījām Rietumbalkām labā. Un varbūt līdzīgi kā ar Pakistānu varētu kaut kāda veida brīvās tirzniecības um, nolīgumu noslēgt vismaz ar Tunisiju vai Ēģipti. Ko komisija par to domā? Paldies! Mētīns Kazāks lūdzu. Euh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Tikai neliels jautājums de Guhta kungam. Mēs pagājušreiz komitejā diskutējām par. Um, ah, bon? It's okay. Vai tagad ir? It's okay now. Tagad ir pieejams, jā. Ja? Tātad mēs tūkojām, mēs eh, diskutējām par uh, eh, eh, noliegumu starp Eiropas Savienību un Maroku. Uh, un uh, apspriedām arī delikātu jautājumu par šī uh, nolīguma darbību Rietumsahāras reģionā, bet mēs nesaņēmām pat no mūsu parlamenta juridiskā dienesta skaidru atbildi, vai komisija jau ir izstrādājusi savu konkrētu viedokli par šo jautājumu, vai šis nolīgums un kādā veidā, ja gadījumā, attieksies uz Rietumsahāras teritoriju. Paldies! Paldies! Muskardīni kundze! <clears throat> Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies jums, komisāra kungs. Es domāju, ka šīs traģēdijas, kuras mēs tikko piedzīvojām, nozīmē, ka mums ir jādomā, jo tirzniecības politika ir arī ārpolitika. Daudz gadu laikā Mēs esam atbalstījuši valdības, kuras vispār nerūpējās par savas tautas uh, labklājību. Un tagad jūs ļoti pamatoti runājat par cilvēktiesībām, bet nu tad tiešām kaut ko vajadzētu arī darīt. Un mums vajadzētu rūpēties par to, ka tās kļūst par um, tirzniecības preci. Tātad, ja mēs sniedzam ekonomisko palīdzību, tad viņiem ir jāievēro cilvēktiesības, un ja mēs to nedarīsim, tad uh, mēs uh, palaidīsim garām lielisku iespēju. Mēs nevaram uh, eksportēt demokrātiju un labklājību visiem. Mēs varam palīdzēt citām valstīm pašām rast spēku un uh, iespējas uzlabot savus dzīves apstākļus, stiprināt demokrātiju un varam sniegt arī ekonomisko palīdzību, lai palīdzētu uzņēmumiem atsākt darbību. Un to es jums lūdzu. Tad, kad mēs eh, runājām par dabas katastrofu Pakistānā, eh, tad mēs sniedzām ārkārtas palīdzību un daži kolēģi, deputāti šajā komitejā, izteica priekšlikumu jums un komisijai, lai PTO tiktu pieņemti noteikumi, kas mums Eiropai garantētu, ka katastrofu gadījumā var rīkoties uh, steidzami, laicīgi, ja ir šādas traģēdijas, kas notiek. Mēs bijām tālredzīgi un sapratām, kādas problēmas mūs gaida. Nu labi, tagad mēs uh, nevaram katru reizi baidīties, ka PTO mūs nobloķēs. Mēs uh, vēlamies uzņemties iniciatīvu, bet pētējā mūs bloķē, tā var gadīties, bet mums ir jābūt tādiem kopējiem kritērijiem, ko var piemērot vienmēr. Otrakārt, šodien mums ir uh, paveicies, ka divās no šīm valstīm, kaut arī provizoriski, bet tomēr ir valdība, ir pāreiz valdība, bet, nu, vismaz ir valdība. Tas nozīmē mums Eiropai, ka mēs uzreiz varam sākt rīkoties. Es runāju par Tunisiju un Ēģipti. Un es domāju, ka mums ir jāsāk uzreiz sniegt atbalsts uzņēmumiem. Pirms eh, preču eksports tiek liberalizēts, eh, preces taču vispirms ir jāsaražo. Ko tad šīs valstis eksportēs, ja Viņu ekonomika, viņu uzņēmumi vispār nespēja neko ražot, un uzņēmumiem ir jābankrotē, jo nav ieņēmumi. Uh, uzņēmumi bankrotē, šeit es domāju, piemēram, arī par turismu, jo šie uzņēmumi ļoti cieši uzņēmumiem, uh, kā piemēram viesnīcām, tad ir jāatlaiž savi darbinieki, jo turisti vienkārši nebrauc šobrīd uz šīm valstīm. Uh, Es atvainojos, ka izteicos nedaudz pagāri, bet šī problēma man tiešām šķiet ļoti būtiska. Mums ir jāsniedz palīdzība uzreiz, nekavējoties. Un tā palīdzība, kuru mēs šobrīd sniedzam, lai nostabilizētu situāciju, tā ir cieši jāsasaist arī ar cilvēktiesību ievērošanu Tas valdībām ir jānodrošina, jo tirzniecības politika ir arī ārpolitika. Mēs nevaram uh, cilvēktiesības vienmēr atstāt novārtā. Mums ir nepieciešams cilvēktiesības, demokrātija un arī PTO ietvaros ir jāroda veidi, ceļi, kā parūpēties par to, lai nekavējoties varētu sniegt palīdzību un lai tas uh, automātiski nenovest pie tā, ka PTO mūs bloķē un lai mēs nezaudējam laiku, tā kā tas bija Pakistāns gadījumā. Paldies, Helmuts Šolts. You, Paldies, priekšsādētāji. Paldies arī jums, komisāra kungs, par jūsu godīgi sniegto informāciju. Pagājuši nedēļ bija brīfings ar Fīles kungu par ārlietu padomu, un viņš tur skaidroja, ka Viņš eh, atzīst, ka tā sauktā reālā politika pret šiem režīmiem, šīm valdībām ir izgāzusies. Tātad mums ir vajadzīga pilnīgi jauna pieeja, un es gribētu uzsvērt, eh, ka šai pieejai jābūt politiski visaptverošai, saskaņotai pieejai uz attiecībā uz vidusjūras dienvidu piekrastes valstīm. Un runājot par šo te tirzniecības jautājumu un varbūt pilnīgu pārskatīšanu politikā ar šīm valstīm, zināmu laiku, pēc zinām laiku mums vajadzētu visus šos asociācijas nolīgumus pārskatīt. Tātad visus nolīgumus, kas mums ir ar šīm valstīm, lai mums kā šo valstu partneriem būtu iespēja sakārtot pašiem savas intereses un ņemt vērā mūsu pilsoņu intereses. Un es eh, arī piekrītu mūsu kardīnīkundas teiktajam, jo mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības ticamība ir likt uz spēles. Un tāpēc mums tādā konstruktīvā un pozitīvā veidā ir uh, jāmaina kaimiņu attiecību politika un jāveido jaunas tiešas attiecības ar šīm valstīm. Un otrkārt, eh, varbūt tā nav jūsu tieša atbildība, tā ir tikai tāda ideja, bet mums vajadzētu arī būt zināmam moratorijam un arī revīzijai attiecībā uz šo valstu ārējo parādu, jo to radīja autoritāri režīmi uz savu pilsoņu rēķinu. Ko tas nozīmē? Eiropas Savienība dod signālu šīm valstīm, kas palīdz atjaunot ekonomiku tajās. Patie situācija Tunisijā un Ēģiptē ir ļoti atšķirīga no situācijas uh, Lībijā un arī Saudarābijā ir pilnīgi cita situācija, bet ir jāsaprot, ka šobrīd ir ļoti daudz uh, un kompleksi jauni izaicinājumi, un mums ir jāpārskata, kā Eiropas Savienība attiecības ar šīm valstīm. Paldies! Nav Pavel Zalevski. Zaļevska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, e, e, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pateikties komisāru kungam par to, ka viņš prezentēja šeit e, savu pozīciju. Pāris komentāri. Pirmkārt, Mēs visi esam uh, diezgan satriekti pat uh, par tiem notiekumiem, notikumiem, kas notiek Ziemeļāfrikā, bet tas ir tikai sākums un tas ir process, kas varbūt ir ļoti haotisks. Mēs ļoti labi saprotam, kādas sekas būs uh, šim hausam un nestabilitātei attiecībā uz Eiropas dienvidu robežu. Un tāpēc mums ir jāmeklē risinājumi mūsu pusē, domājot par to, kā mēs varam stabilizēt situāciju un ievirzīt to tajā vie, uh, gultnē, kā to teica komisāra kungs un Muskardīnī kundze, runājot par cilvēktiesībām demokrātiju, bet mums vajadzētu būt tomēr arī diezgan pieticīgiem un realistiskiem mūsu domāšanā. Uh, Nesmu pārliecināts, vai tiešām mūsu šī te reāla politika, pragmātiskā politika ir tiešām izgāzusies attiecībā pret Ziemeļāfrikas valstīm. Jo tā taču vienmēr ir, ka mēs veidojam mūsu ārpolitiku un tad mēģinam to arī mainīt, attiec, atkarībā no tā, kas mainās. Bet mums ir arī jāapzinās, kur ir mūsu robežas. Es nezinu, uh, vai mēs varējām, piemēram, Lībijai kaut kādus labākus priekšlikums izstrādāt, jo tā bija diktatūra. Es nedomāju, ka mums tur bija daudz manevrēšanas iespēju. Noslēgumā es domāju, ka mums ar ļoti nopietnu pieeju vajadzētu pievērsties tam, ko komisāra kungs pieminēja. Es piekrītu, ka viens no galvenajiem iemesliem Ziemeļāfrikas notikumiem ir tas, ka šī, šie reģioni e, bija tādā atstumtā pozīcijā runājot par globālo ekonomiku. Un ir e, lētāk ražot tālajos austrumos produktus un tad importēt Ēģiptē, bet tad jūs redzat, kā, kādā pozīcijā šī valsts nokļūst, jo e, tas neatbilst uh, Ēģiptes interesēm, tas neatbilst arī ES interesēm. Un tāpēc es domāju, ka no vienas puses, kā Eiropas Savienībai, mums vajadzētu sagatavot uh, priekšlikumu ar dažādiem tirzniecības un investīciju instrumentiem, lai uh, dalītos ar savām tehnoloģijām, tā lai šo valstu ekonomikas varētu kļūt konkurētspējīgākas globālā mērogā. Bet vissvarīgākais ir nogaidīt tālāko notikumu attīstību un meklēt partnerus, lai īstenot savu politiku, jo bez partneriem mēs neko nevarēsim izdarīt. Šodien pateikt, ka mūsu tirgus būs atvērts, ka mēs uh, radīsim šādus apstākļus, lai atvērtu savus tirgus, tā it kā mēs būtu noslēguši brīvās tirzniecības nolīgumu situācijā, kad uh, pat Ēģiptē pat mums nav partners, ar ko runāt. Tas varētu būt pāragri. Mūsu priekšlikumiem būtu jābūt ilgstošiem, tālējošiem, bet no otras puses tiem arī būtu jāņem vērā uh, situācija, kāda būs šajās valstīs. Mums uh, vajadzētu tiešām būt uh, situācijā, kad mums ir partneri šajās valstīs. Un noslēgumā Glātfelder kungs. Un tad Rinaldī kungs. Kurā? Paldies priekšsēdētājiem dažādie runātāji piekrīt tam, ka Ziemeļāfrikas uh, izmaiņas ļoti ietekmēs uh, starptautisko pārtiks tirgu un vēl nevar īsti saprast, kādā apjomā. Apmēram 2% pasaules iedzīvotāji dzīvo šajā reģionā un eh, importē 7% pārtiks, bet kas attiec uz Kviešu importa 20% tieši uh, ir šajā reģionā. Pasaules lielākais uh, eh, kviešu importētājs ir Ēģipte. Tautas uh, demografiskais izaugums ir tik strauj, ka uh, uh, pārtiks ražotāji vienkārši tam netiek līdzi. Uh, 40 5% ir par 21 gadu jaunāk šīs valsts iedzīvotāji, un tādēļ ļoti svarīgi ir arī akt, eksporta aktivitātes. Mums būtu ļoti jāraugās uz to, lai ka šajā jomā ļoti grūti ir uh, kaut ko attīstīt, un it īpaši, kas attiec uz dārzeņu eksportu, uh, ir jānodrošina uh, eh, tās, ka uh, Eh, šīs valsts spētu eh, dārziņus eksportēt. Attiecībā uz Eiropas Savienību ir tā, ka ir eh, pār, pārliek lieli kaitīgo vielu daudzums šajos dārziņos bieži, kādēļ tie bieži tiek sūtīti atpakaļ vai netiek pielaisti mūsu tirgos. Un uh, bieži pat ir š, tikt piesārņot, kā arī startotiskā tirgu nevar tirot. Tādēļ ir jāpalīdz šim valstīm izstrādāt eh, tādas tehnoloģijas, kas ļautu eh, tīrāks dārziņas iz, izaudzēt. Nākamais un pēdējais būs Nikolā Rinaldi. Paldies, priekšsēdētāji! Visi mūsu, priek, visi mūsu pilsoņi katru dienu jautā, ko tad Eiropa dara, uh, saistībā ar šīm jaunajām potenciālajām demokrātijām vidusjūra, vidusjūras krastos. Eiropas Savienība nekādas atbildes nav devusi. Piemēram, saistībā ar humāno palīdzību, kas ir nepieciešama nākošo nedēļu laikā. Ja runājam par politiskiem priekšlikumiem, ir skaidrs, ka tirzniecības attiecības ir diezgan standartizētas no Sīrijas līdz pat Marukai. bet mēs pašlaik esam spiesti tās mainīt, ņemot vērā nesenos notikumus. Mēs mēģināsim atbalstīt tās valstis, kas virzās uz demokrātijas pusi. Protams, ka tas daļai atkarīgs arī no mums, vai viņas tur vispār nonāks. Nu, skaidrs ir un pareizi ir tas, ka iespējams mums pašlaik nav sarunu partneri, bet pēc sešiem mēnešiem tādi varētu būt. Pašlaik mums varbūt varētu nebūt tāda labvēlīga tirzniecības piedāvājuma, bet pēc sešiem mēnešiem tādus vajadzēs. nu, ņemot vērā to, kas notiek Ēģiptē, Tunisijā, nezinu, kas vēl notiks Lībijā, mums ir jāspēj piedāvāt kaut kas līdzīgs, kas tika piedāvāts Pakistānai tirsniecības instrumentus, kas ir paredzēti, lai palīdzētu šīm valstīm, piemēram, humāno krīžu gadījumā, kā tas bija Pakistānā, vai tādās demokrātijas, vai tādās valstīs, kur demokrātija tikai veidojas. Man ir mm, komisāram vēl jautājums par Pakistānu. Vai tu man tagad uzdot vai vēlāk? Atbild bija vēlāk. Kolēģi. Arī man bija divi jautājumi. Viens ir procedurāls jautājums. No preses uzzinājām, ka komisija ir pārtraukusi tirzniecības sarunas ar Lībiju. Protams, ka mēs būtu gribējuši, lai komisija mūs informē tieši. Parlamentam ir tādas tiesības. Otkārt, Tas ir jautājums pēc būtības. Šeit Startautiskās tirzniecības komitejā mēs runājam ar tirzniecības komisāru, un mēs runājam par to, kādā mērā mēs varam vai mums būtu jāizmanto tirzniecības pasākumi, lai palīdzētu valstīm veikt pārēju uz demokrātiju. jo pašlaik mēs vēl nezinām, vai šī te tautas sacelšanās novedīs pie valsts demokratizācijas un pat viss arā pasaules demokratizācijas. Cerams, ka tā tas notiks. Mēs ceram, ka tā tas notiks. Mums ir nepieciešama filozofijas stratēģija, kādā mērā mēs varam izmantot tirzniecības instrumentus, lai veicinātu demokrātisko attīstību šajās valstīs. Ir skaidrs, ka mums vajadzētu atturēties no tādiem lēmumiem. Eh, sasteigtiem lēmumiem, kā tas notika ar Pakistānu. Jums ir nepieciešama filozofija, stratēģija, uz kuru mēs varētu balstīties. Varbūt, ka mēs Deguhta kungam varētu lūgt pateikt, vai šāda stratēģija, filozofija pašlaik komisijas eh, vidū tiek apdomāta, tad cik lielā mērā tirzniecības politiku var un vai vajag izmantot, lai veicinātu pārēju uz demokrātiju. Nu, vismaz mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Nu, šo jautājumu mums varētu nākties atbildēt tuvākajā nākotnē. Komisāri, jums tiek dots vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāki deputāti runāja par iespēju vienpusējai tirzniecības liberalizācijai, piemēram, Filderkungs, Rinaldī un tā tālāk. Nu, kaut kas līdzīgs, kā tas bija attiecībā uz Pakistānu. Nu, ir skaidrs, ka šeit bija runa par dabas katastrofu, to nevarēja izmant, izdarīt, izmantojot preferenču sistēmu, tam bija jābūt eh, vienpusējam pasākumam. Un mēs izdomājam, ka to varētu darīt atceļot nodokļus, tarifus. Mēs sagatavojām priekšlikumu, izrunājām to ar parlamentu padomi. Tas bija labs priekšlikums. Tomēr mūs lūdz izslēgt no šī te priekšlikuma tādus uh, produktus, kas varētu radīt problēmas. Bet nu ir valstis, kas ir principā pret to, ka ir jāveido saiknis starp dabas katastrofām un tirzniecības liberalizāciju. Un vēl jo vairāk saiknis starp liberalizāciju un demokrātijas veidošanos. Tas būtu pat pilnīgi jauns arguments Ženēvā. Viņi pie tādiem argumentiem nav pieraduši. Tad tika pieminēti arī reģionālie elementi piemēram, Pakistānas kaimiņu reģioni. Un stāsts beidzās ar to, ka mēs vienkārši šādu te nodokļu atcelšanu nevarējām um, apstiprināt Ženēvā, lai gan mēs ļoti centāmies un nebija iespējams panākt vienprātību. Es to vienkārši saku, lai parādītu atšķirību starp to, uh, ko mēs teoretiski varētu iedomāties un kas vispār reāli ir iespējams. Kazākungs. Mēs saņēmām priekšsēdētāju vēstuli par sekām līgumam ar Maroku Rietum-Sahāras reģionam. Katijā Aštonei ir jāatbild uz šo jautājumu. Mēs esam nodevuši viņai šo vēstuli, viņa arī sekdos atbildi. Muskardīnī kundze arī runāja par vienpusējo liberalizāciju. Runājot par pagaidu valsti, valdībām, jā, nu tā ir tāda kopēja problēma šajā jomā, jo tiek uzsākts izniecības sarunas. Protams, ka šīs sarunas aizņems laiku, līdz tiks panākta vienošanās. Un uh, nepieciešams būs laiks arī, lai šīs jaunās sistēmas nostabilizētos, lai situācija nostabilizētos pagaidām viss ir tikai pagaidu. Nu, demokrātijas loģika ir tāda, ka jāgaida vēlēšanas un uzsākt sarunas ar pagaidu valdību. Nu, to nevar pilnībā izslēgt, bet nu, ir skaidrs, ka šī ir pagaidu situācija. Un beigu beigās viss var pilnībā mainīties. Un ir pat valstis, kas lūdz mūs pagaidīt ar saviem priekšlikumiem. Uh, šādos brīžos. Jo viņi vēlas saņemt palīdzību balstoties uz vajadzībām. Un runājot par sarunu vešanas kapacitāti, viņi saka, ka vienkārši mums nav tādas spējas pašlaik, jo ir nepieciešams risināt ārkārtas problēmas, ārkārtas situācijas, kur nepieciešama tūlītēja rīcība. Un šeit jau mēs arī darbojamies, piemēram, humānā palīdzība. Diezgan daudz šajā jomā daram. Kristalīna Georgieva ir atbildīga par šo jautājumu. Un uh, jāpiemina arī visai plašs ziņojums par to, ko mēs pašlaik darām šajā jomā. Nu, manuprāt, visas šīs te darbības ir labi organizētas. Man liekas, ka Šalts kungam ir taisnība. Es, es sajaucu uzvārdu Šalts un Šults, saka runātājs. Jā, mums ir jāpārskata mūsu politikas. Mums ir diezgan daudz līgumu, bet šie līgumi Šie līgumi neņēma vērā dotās valsts politisko sistēmu. Sistēma ir sabrukusi, mums bija vienādas sarunas ar visām valstīm, mēģinot panākt vienošanos, balstoties uz pieņēmumu, ka tas nāks par labu abām pusēm. Bet var būt situācija, ka ir dažas valstis, kas virzās uz demokrātiju, un dažus, kas nonāk pilnīgā haosā. Un tad ir kaut kādas pa vidu situācijas. Šis elements būs jāņem nākotnē daudz vairāk vērā kā iepriekš. Nu, pašlaik runājot par šo valstu parādiem, man nav nekādas nojausmas. Uh, Tā kā es eh, neko par to nezinu, es negribu neko arī teikt. Liecka kungs jau pareizi norādīja uz to, ka vajadzīga ir tā otra saruna puse. Protams, pārtikas cenas arī ar to ir saistītas. Un mēs runājam uh, par to, kā tad pareizāk būtu šo jautājumu risināt. Rinaldī kungs. Man liekas, ka jums jau atbildēja atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem. Ja mēs atsevišķi nodalīsim demokrātijas procesā, diskusijas sarunas Ženēvā būs ārkārtīgi grūtas, jā, mēs orientējamies uz tirzniecību Un deputāti jau teica, ka tirzniecība ir politisks jautājums, bet pieeja Ženevā ir tāda, ka, š, ka runa ir tikai par tirzniecību, nevis politiku. Runājot par sarunu pārtraukšanu, par tirzniecības nolīgumu slēgšanu. Šeit ir runa par pamatlīguma slēgšanu ar Lībiju. Uh, Šeit ir jauktas dabas līgums, eh, ne tikai tirzniecības jautājumi tiek skarti. Katija Aštona ir nākusi klajā ar paziņojumu par to, ka šīs sarunas ir pārtrauktas, un es pilnībā tam piekrītu, jo bija pilnīgi acīm redzami, ka šādos apstākļos mēs nevaram turpināt šīs sarunas. Un es saprotu, ka tad, kad šis jautājums tika uzdots, viņi teica, jā, nu mēs pārtrauksim sarunas, ja mums kāds jautātu, tad es eh, pat nekonsultējoties atbildētu tieši to pašu. Tas ir pilnīgi acīm redzami. Un par to pat nav iepriekš jākonsultējās. Tas jau ir pavisam vienkārši. Jūs nenorunājat nākošo eh, satikšanās datumu un sarunas ir pārtrauktas. Un tas pats notiek arī, piemēram, saistībā ar parlamentu un padomju sarunu. Nākošās sarunu raunda vairs nav, tad sarunas ir pārtrauktas. Priekšsēdētāji, man liekas, ka es mēģinu atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs saka. Rinaldī kungs Vai jums liekas, ka komisārs jums ir atbildējis par Pakistānu? Vai jūs vēl gribat kādu atbildi? Tā lieta, kas bija saistīta ar Pakistānu, ir tāda, ka Ženēvā nekāds reāls progress nav panākts. Un tas taktiskais jautājums, ko es gribēju komisijai uzdot, ir tāds, vai komisijai liekas, ka balsojums plenārsēdē varētu nākt par labu sarunām Ženēvā. Vai tam nebūs nekādas īpašas ietekmes? Nikolo parlaments pats pie, pieņems lēmumu vai par to balsot plenārsēdē, bet godīgi sakot, man liekas, tas eh, process Ženēvā nekāda neietekmēs. Tas tikai vairāk izliks gaismā mūsu sakāvi. interesētām pusēm ir skaidra pozīcija, viņas nevēlas turpināt, un viss. Nu, protams, ja parlaments vēlās, parlaments var balsot. Paldies, saka komisārs. Vēlreiz gribu pateikties Degukta kungam par gatavību ierasties šeit, uzklausīt mūsu, atbildēt uz mūsu jautājumiem. Paldies, komisāri, līdz nākošai tikšanās reizei. Tagad es lūkšu, lai vēl zaļais, kas aizvieto mani uz brīdi, līdz es aprunāšos ar komisāru Deguhtu. Ladies and gentlemen, I would like to proceed further. Dāmas un kungi, es gribētu turpināt, jo mums vēl ir jautājumi darba kārtībā, kas jāizskata. Nākošais ir desmitais punkts - inovāciju Eiropas Savienība pēc krīzes pasaulē. Referente ir Vaidaras kundze. Diemžēl viņa nevarēja piedalīties šajā sēdē, Tāpēc, kas parīkungs komentēs atzinuma projektu un iesniegtos grozījumus. Nu, tad, kas parī kungs, izsakieties. Jā, godātie kolēģi, Vaidars kundze lūdza atvainoties viņas vārdā. Mums vienlaikus ir Tautas partijas prezidijas sēde, kas eh, notiek ārpus Briseles, un eh, viņai bija jūs turien jādodas. Un tāpēc es gribētu teikt, ka lasīšu to, ko viņš šeit ir uzrakstījusi. Ja es būtu zinājusi, ka šis lēmums Intā tiktu pieņemts pirms uh, uh, šīs lēmums tika pieņemts, bet es, diemžēl, nevarēju vairs atcelt savu dalību. Paldies par visiem ieguldījumiem, atzinumam par Inovāciju Savienību. Tur bija runa par uh, nopietnām bažām Eiropas Savienībā un dalību valstī, uh, globālās ekonomiskā un finanšu krīze, Eiropas Savienības uh, globāla loma konkurētspējā. Ir jautājumi, kas ir pelnījuši apsvēru, apsvēršanu. Un, uh, Ir jārunā arī par resursu efektīvu ražošanu, netarifu barjerām un valsts iepirkumu. Esmu rūpīgi izpētījis visus grozījumus un tiešām ar lielu prieku eh, lielu vairākumu iekļaušu savā atzinuma projektā, kur būs runa par inovāciju savienību, kā par ilgtermiņu stratēģiju, kura varētu saskaņot Eiropas Savienības iekšējās un ārējās politikas. Eh, grozētais atzinums. Uh, aicinās veidot stratēģiju, kas risina vides un sociālās bāžas un grozījumu, kas nodrošina ES ilgspējīgu ekonomikas izaugsmi un uh, jāveido ekotehnoloģijas, lai to visu aizsargātu no attiecīga likumdošana. Tas viss būtu jāatbalsta. An... Es uzskatu, ka sākotnējiem atzinumu tekstam ļoti vērtīgi bija grozījumi, kas prasīja lielāku finanšu atbalstu un investīcijas pētniecībā. Ir jārisina nepamatotas netarifu barjeras un tehnoloģiju transfers. Daudzi grozījumi izteica līdzīgus ieteikumus, un tāpēc es sagatavošu uh, kompromisus uh, un tos nosūtīšu visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Un gribētu aicināt jūs kontaktēties ar mani, ja jums ir kādi ieteikumi. Lielas paldies! Tie bija manas kolēģis Ines Svaidaras vārdi, un esmu gatavs nodot viņai tālāk to, ko jūs šeit teiksiet. Thank you, Daniel. Paldies, Daniel. Tagad ir laiks dot vārdu deputātiem. Jode, Jozef Andersa no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, runāšu Ēnu referencā Sanīkundas vārdā un arī nolasīšu to, ko viņa man iedeva nolasīt. Gribētu pateikties eh, atzinumu sagatavotājai par uh, atzinumu, gribu ar viņu sadarboties, piekrītu atzinumu sagatavotājai, ka inovāciju politika jomā Eiropas Savienībā ir jāpievērš uzmanība sakojušiem elementiem. Jāatbalsta vidē draudzīga ražošana un tehnoloģijas, ar kur starpniecība var ietaupīt enerģiju. Um, un vienlaikus ir jāsargā arī intelektuālais īpašums, ir jānodrošina MVU labāka pieeja finansējumam, Un arī startautiskā līmenī jāsadarbojas. Mums ir vajadzīgi stabili maiņas kursi, juridiskā aizsardzība Eiropas Savienības uzņēmiem ārvalstīs un ir jācīnās pret negodīgu konkurenci un viltojumiem. Tirzniecības un inovāciju politika Eiropas Savienībā ir jāpārvērš par nodarbinātības instrumentu, lai varētu virzīt uz priekšu arī 2020. gada stratēģiju. Tiesniecības politika, kas orientēta uz konkurētspēju, lai to panāktu, 3% no IKP ir jāinvestē pētniecībā līdz 2020. gadam. Inovācijas politika nozīmē to, ka mums, protams, ir jāinvestē arī pētniecības programmā, lai veicinātu zinātnieku mobilitāti jāveicina sadarbības starp zinātni un ekonomiku. Es arī esmu gatava uzklausīt jūsu uh, komentārus un nodošu tos ēnu referentē. Paldies! Much, uh, Paldies tagad, Tēlēr kungs! Paldies priekšsēd! Es Čelo kungu viedokli prezentēšu, kas diemžēl nevar būt ar mums šodien, bet viņš ir paskaidrojis, ka viņš ir deviņas grozījumus sagatavojis šim ziņojumam, cerot, ka tie ziņojumi kopīgi kopumā uzlabos. Viņš uzskata, ka vajadzētu konkrētāk vīziju par to, kā ES transformēt pēc krīzes pasaules nepieciešamībām, gribētu aicināt citas politiskās grupas eh, nopietni eh, izskatīt atbalstu mūsu priekšlikumiem, tā skaitā selektīva internacionalizācija, eh, kā es ilgtermiņa rūpniecības stratēģijas daļu. Ar citiem vārdiem sakot, atbalstot produktīvās ražošanas jomas, kurās Eiropas Savienība spēja saglabāt vai iegūt uh, E, e, konkurētspējīgas pozīcijas tuvāko 30 gadu laikā. I, izmaiņas uz klimatam draudzīgām, e, vidē draudzīgām ražošanas tehnoloģijām un izmaiņas uz iekšējo pieprasījumu, lai starptautis internacionalizācija būtu tikai papildinājums, nevis stipras iekšzemes pieprasījuma aizstājais. Uh, kā arī skaidra definīcija par to, kas būtu uzskatāms par nepamantotajām e, netarīfu tirdzniecības barjeram. Un gal galā viņš piedāvā jaunu pieeju intelektuāla īpašuma aizstāvē sargāšanai un globālas tehnoloģiju e, e, izplatībai e, globāla līmenī. Paldies, Tēlor kungs, vai vēl kāds vēls e, izteikties? Nē, Daniel, kas pāri kungs, jūs vēlaties komentēt? Nē. Ne? Vai kāds no komisijas vēlētos komentēt? Nē. Tad vēlos jūs informēt, ka termiņš, e, ne, balsojums komitejā būs 15. vai 16. martā mūsu komitejas sanāksmē. Tad būs balsojums komitejā. Un tagad 11. darba kārtības punkts. Pārējais pasākuma attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm, taču tā kā Šļutera kunga nav, varbūt varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Un kad Šļutera kungs atgriezīsies, varēsim pacelt šo jautājumu. Tādēļ tagad eh, ķeramies pie 12. darba kārtības jautājuma. Es kā globāls spēks nozīme daudzpusējās organizācijās. Šī būs pirmā viedokļa apmaiņa par atzinumu, ko, eh, par at, pašiniciatīvas ziņo, ko sagatavoja AFET, par uh, ES nu, nozīme daudzpusējās organizācijās, kas izskaties pēc Lisabonas līguma pamat pārstāvēt Eiropas Savienību ārēji vienā balsī, starptautiskā arēnā uzstāties. Mūsu atzīmes sagatavotājs ir Jēgs Laichtfrīda kungs no S&D grupas. Mārtina kungs, man tiek teikts runās Laistrīda kunga vārdā. Lūdzu, Mātin kungs, dod jums vārdu. Paldies priekšsēd, kā jūs sacījāt, es runāju uz jērga piezīmi pamatu. Pirmkārt, ārlietu komitejas ziņojums pievērsīs galveno uzmanību uh, Lisabonas līguma uh, nosacījumiem un ES jaunajām iespējām runāt vienā balsī starptautiskajā plānā. Jērga atzinumā arī būs priekšlikumi ES lomai kā globālam spēlētājam, īpaši attiecībā uz daudzpusējām organizācijām, tā skaitā G grupām, kas vēl veidojas G20, G8 un tā tālāk, un to attiecības ar ANO sistēmu. Inta ir vienīgā komiteja, kas atbild par attiecībām ar PTO, un tādēļ AFET ziņojums neietveras rekomendācijas mūsu jomā, bet šeit paļausies uz mūsu viedokli. Jērgs tādēļ ierosina, tādēļ, ka mums ir maz iespēja šeit koncentrēties uz PTO aspektu un varbūt vēlāk iesniegt grozījumus par citām ekonomiskām organizācijām. Viņš vēlas galvenokārt pasvītrot, ka ES vēsturiski ir uh, multilaterālisma aizstāvo, kas ir mūsu vērtība. Eiropas sistēma vēlas juridisko noteiktību, caurskatāmību starptautiskajā tirdzniecībā un vēlas panākt, kā globalizācijas labumu nāk tikt vienlīdzīgāk sadalīti. Tā kā es ir ārējā tirdzniecībā kompetenti rīkoties, tā ir PTO pilntiesīga dalība puse un Eiropas Savienība līdz ar to ir iesaistīta globālajā tirdzniecībā Līsabons līgums tagad paver jauns iespējas tirdzniecībā un investīcijās, stiprinot ES pozīciju PTO. ES ir pasaules lielākais tirdzniecības bloks, kas to padara par svarīgu spēlētāju PTO, kur ES runā vienā balsī. ES tirdzniecības komisārs ved sarunas visu ES dalībvalstu vārdā, katra ES dalībvalsts ir PTO dalībvalsts Eh, ar savām tiesībām, bet eh, vienot vēlas darboties tajā. Es arī ir eh, SVF, un, tomēr SVF vai Pasaules bankā ir cits modelis. Kas attiec uz ES delegāciju Ženēvā, ES kopš 2011. gada janvāra ir divas pārsaucības. <coughs> ES pastāvīga misija PTO un es pastāvīgā misija ANO birojam, kā arī citām starptautiskām organizācijām Ženēvā. Pamat doma ir tāda, ka skaidrāks darba dalījums ļaut savienībai e, savu darbu veikt efektīvāk un pastiprināt savu redzamību un klātesamību dažādās Ženēvas organizācijās. Tajā skaitā ir arī zināms e, sociāla dimensija, par tie, e, cilvēktiesību dimensiju, un tādi mēs varam e, PTO arī labāk darboties virzienā. PTO būtu jāņem vērā šas viss. Attiecībā uz to, kur es būtu jāaktivitējis, tad tas būtu attiecībā uz PTO sekretariātā darbu PTO sekretariātu tam ir svarīga loma, un tajā jānodrošina eh, samērīga pārsainicība no attīstītām un attīstības valstīm, lai savu mandātu varētu pildīt efektīvāk. Neapšaubot konsensa principu PTO lēmumu pieņemšanas procesā, joprojām ir jāizmanto alternatīvu risinājumu, kā nu, gadījumu uz gadījumu risināt jautājumus Es institucionālais veidols ir jāuzlabo, e, arī pielāgojot esošu nolīgumu noteikums. Caurskatāmība ir jāpilnveido un e, to prasa e, pasaules iedzīvotāji no šīs organizācijas un galu galā. Pat arī bez reformām ir jārīkojas, nodrošinot PTO prasību izpildu. Pretējā gadījumā Mm, ticamība var tikt apšaubīta, ja nav e, šie noteikumi e, reāli darbojo, e, ne, nedarbojas dzīvē. Es jānodrošina, ka tirdzniecības politika būtu konsekventa, tajā pat laikā saglabājot savu pozīciju PTO kopumā, un tāds lūk ir Jērga viedoklis nu pat to tikai eh, pirmo reizi lasīju, bet var piekrist lielākai daļai vai pat visam, ko viņš sacīs. Paldies, Mātiņkungs. Vai kāds no deputātiem vēlētos eh, par šo jautājumu runāt? Šolca kungs lūdzu. Paldies. Arī es tikai tagad ar lielu interesi klausījos Jērga Laichtfrīd ievadu par piešķiņu ziņojumu, un es piekrītu, ka mums būtu varbūt jākoncentrējas uz PTO jautājumiem tā kā nu pat diskutēts ar komisāru, manuprāt, šeit ir viena no galvenajām problēmām, kur mums ir mazliet vairāk jāiedziļinās detaļās un jādod mūsu saturiskais vērtējums par es lomu starptautiskās organizācijas un tirdzniecības jautājumos. Esmu gatavs sadarboties ar referentu kā ēnu referents no mūsu grupas. Paldies, Šalca kungs. Vai vēl kāds kolēģis? Nē. Eiropas Savienībai ļoti nozīmīgs šis jautājums, tās efektivitātei tādēļ būs ļoti svarīgi arī uzklausīt komisijas viedokli. Vai mums ir kāds komisijas pārstāvs šeit? Tas ir eh, ļoti žēl. Nav pirmā reize, ka komisija šeit mums nedod savu viedokli par kādu svarīgu jautājumu, īpaši šajā jomā. Tas būtu bijis ļoti svarīgi uzklausīt komisijas viedokli. Un tagad gribētu prezentēt mūsu darbu kalendāru. Šodien būs ir tātad viedokļa apmaiņa, tad Inta komitejā mums būs atzinuma eh, diskutēšana 15. martā pēc afet sanāksmes, kas notiek arī šodien, un termiņš grozījumu iesniegšanai atzinumam iespējams būs 22. marts. Balsojums par mūsu atzinumu komitejā būs 13. aprīlī. Tad AFET komiteja balsos par ziņojumu 20. aprīlī un mēs plenērā gaidām balsojumu mājā. Šļūter kungs arī ir mums pievienojies. Līdz ar to varam tagad atgriezties pie 11. darba kārtības punkta. Pārējais pasākuma attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalību valstīm un trešām valstīm. Mūsu referents ir Kārls Šlītera kungs. Šodien runāsim par grozījumiem. Šī ir jau pirmā grozījuma apspriešana par šo ziņojumu attiecībā šo regulu. Grozījuma iesniegšanas termiņš bija 20. janvāris, un kopumā mums ir 184 grozījumi. Vakardien Šluterkungs organizēja sanāksmi. Šluterkungs dod jums vārdu lūdzumu. Paldies un atvainojos par kavēšanos. Bija tehniskas problēmas televīzijas studijā. Mani interesē e, šis jautājums, cik lielu uzmanību tas piesaistīs, un to ir viegli saprast. Jo Eiropa veids milzīgas investīcijas un arī e, investīcijas Eiropā pieaug. Uh, Un uh, šie jautājumi ir svarīgi tam, uh, tiem uzņēmumiem, kas veic investīcijas. Un cilvēkiem tiešām uh, uh, ir bāžas, kas varētu notikt, ja nedarbojas šie pārējais pasākumi. Un esmu tomēr manījis, ka visas politiskās grupas grib, lai šie te pārējais pasākumi tiek veikti tā saprātīgi. Un tāpēc man ir cerība, uh, ka mēs varētu atrast kompromisus, kurus varētu pieņemt visas politiskās grupas. Es domāju, ka tas arī ir nepieciešams, lai kaut kādā veidā ietekmētu padomi. Ja varēsim visi vienoties par uh, grozījumiem, tas būtu labi, bet jāpieņem, jāsaprot, ka ne jau visu mēs varēsim panākt, un arī padomdies, vai pieņems mūsu priekšlikumu bez grozījumiem. Ja mēs to visu sapratīsim, ka mēs gatavojam produktu padomēji sarunām, tad uh, vajadzētu par to censties vienoties, un tad redzēsim, cik liels manevrēšanas iespējas ir padomē, varbūt pirmajā lasīmā varētu būt vienoties, vienošanās, bet ja nē, tad iesim šo garo ceļu. Padome līdz šim vēl nav teikusi neko, jo viņi gaida mūsu teikto, bet no grozījumiem es konstatēju, ka Mēs vēlamies iet visos virzienos. Un konsolidācijas process notiek uh, starp mums, starp grupām. Tautas partijas grupa stāstīja par to, kā viņi mēģina saskaņot viedokļus. Mums vakar bija ļoti gara sarežģīta sēde ar ēnu referentiem, kurā centāmies uh, at, uh, atpazīt, kur mēs varētu pieņemt šo kopīgo pozīciju, kāda tā varētu būt. Šodien izstrādājot, tātad pirms es sazinājos ar uh, grozījumu iesniedzējiem par iespējamiem kompromisiem. Mums bija tikšanās vakar, pēc tās es pielāgošu lielāko daļu kompromisu, tos nosūtīšu vēlākais uh, rīt no rīta, lai saprastu, kur varam virzīties un kur ir manevrēšanas iespēja. Es domāju un ceru, ka mēs varēsim vienoties, ka vecās daļas tiek saglabātas, un uh, nosacījums tam ir, lai tas nebūtu pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu, un ka valstis var slēgt jaunus nolīgumus, bet uh, mēs vairākums šeit arī esam viensprātis, ka šie nolīgumi nedrīkstētu bloķē turpmākos ES nolīgumus. Tātad, ja valsts vēlas noslēgt jaunu nolīgumu, tad vienmēr vajadzētu paraudzīties, vai tomēr nevarētu pieņemt nolīgumu ES līmenī. Un tad par nosacījumiem, kad komisijai ir tiesības uh, prasīt uh, sarunu, sarunu pārtraukšanu, par to mēs neesam vienoti. Mēs esam vienoti tikai par to, ja ir skaidrs konflikts ar ēst likumdošanu, tad skaidrs. Un neesam vēl raduši kompromisu par uh, tādu atsevišķām politikām, bet vairākums grupu uzskata, ka nedrīkst būt tā, ka politikas tiek bloķēts, ka politikām ir jādod zināma loma, bet neesam atraduši vēl uh, tādu labu formulējumu. Ziņojums, par kur balsojam šodien, uh, skaidri prasīja politikas un tirzniecības kombināciju, sadarbību. Un, uh, Tagad izskatās, ka mēs varētu vienoties par pozīciju, ka nolīgumiem vismaz nevajadzētu bloķēt tās politikas, kas ir noteikts līgumā. Par to mēs varētu vienoties. Un mēs arī vienojāmies, ka caurskatāmība nav pietiekamā līmenī kā tas tiks risināts un kuros pantos, par to vēl neesam vienojušies, bet caurskatāmība ir ļoti svarīga, jo kompetence tagad ir ES līmenī. Un tas ir tikai loģiski, ka komisijai ir jābūt pieejai, tad, kad ir strīds. Tātad, kad ir strīds, tad komisijai ir jābūt vienai no pusēm vai vismaz jābūt pieejai Tagad ir lieta, kurā komisijai nav pieeja, un to mēs nesaprotam. Komisijai ir skaidri konfidenciālitātes nosacījumi, bet viņiem pat nav pieeja dokumentiem, un mēs uzskatām, ka tas nav pareizi. Es domāju, ka tas arī apkopo tās diskusijas, kas mums bija vakar, un es pateicos grupām, jo tas nebija vienkārši, bet uz priekšu mēs tomēr virzāmies kaut vai lēni Cerams, ka mēs varēsim vienoties, lai varam balsot 16. bet man šķiet, ka mēs jau esam ļoti tuvi, tuvu šim brīdim, kad varēsim vienoties, un tāpēc gribētu atlikt balsojumu par vēl vienu sēdi, lai varētu rast labu kompromisu, jo tas atvieglos mūsu diskusijas procedūrā ar padomu. Nezinu, ko sekretariāts var piedāvāt. Tātad esam tuvu panākuši vienošanos gan rīz jau, bet vēl tomēr nē. Ja mēs vēlamies, lai tas darbojas, lai varētu aizsargāt investīcijas un citas in intereses, uh, un lai visi saprastu šo tekstu tajā pašā veidā, tad mums ir jāsab, jābūt ļoti lab, labam tekstam, un tas atvieglos mūsu darbu ar padomi. Paldies, tas arī bija viss. Paldies! Kā ēnu referents gribētu pateikties jums par jūsu darbu cenšoties rast kompromisu, un es domāju, ka mēs eh, visi ļoti augstu vērtējam to, ko jūs cenšaties darīt. Tagad eh, deputātiem vārds. Kas pārīkums lūdzu? Godātais priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi, es domāju, ka investīcija temats un uh, jautājums ir, kā rīkoties ar pastāvošajiem nolīgumiem, ir temats, par kuru garu plašu esam runājuši, un tas ir pamatot, un paldies arī uh, referentam, ka viņš uh, ne, nežēlo laiku sarunām ar, ar ēnu referentiem, ja mums tiešām jācenšas last labu risinājumu. Un es arī vēl neesmu savu viedokli tā īsti nokonstatējis, un man ir problēmas ar 5. un 6. pāntu, kā rīkoties ar pastāvošiem nolīgumiem. Interesanti man šķiet tas, ka Eiropas komisija, un to esmu šeit vairāk kārt teicis komitejā, ka komisija gadiem ilgi ir gulējusi šajā jautājumā, neko nav darījusi. Protams, Eiropas uh, komisija un Eiropas Savienība tikai tagad ir uh, atbildīga par uh, starptautiskajām investīcijām, bet komisija tomēr ir līguma sargātāja, un man ir diezgan principiāls iebildes pret to, ka šobrīd visi investīciju aizsardzības nolīgumi tiek tā kā apšaubīti. Uh, Es jūtu, ka līdz ar katru dienu, kur mēs runājam par šiem nolīgumiem, situācija uzņēmumos, kas izmanto šos investīciju aizsardzības nolīgums, uh, sāk kļūt tāda nervoza, un es jūtu, ka mūsu partneri ārvalstīs, gan valdības, gan uzņēmumu arī kļūst tādi nervozi un arī interesi vēro debatu šeit Eiropas parlamentā. Un es domāju, ka Lai arī cik viensprāts mēs būtu vairākos punktos, mums vajadzētu tomēr vēlreiz padomāt, kāda ietekme e, būs mūsu e, diskusijām par 5. un 6. pāntu uz mūsu tirsniecības partneriem ārpus Eiropas Savienības. Un mums vajadzētu tiešām rūpēties, lai cīnoties par e, nākotnes investīciju aizsardzības nolīgumiem, uh, un tur mēs radīsim vienošanos noteikti, mums ir jāraugās, lai būtu tāds skaidrs priekšlikums. Vēlreiz paldies referentam, un esmu arī ļoti optimistisks, ka radīsim risinājumu, bet es gribētu tiešām lūgt padomāt, kādas sekas būs mūsu rīcībai uz investīcijām starptautiskā līmenī. Paldies! Thank you very much. Uh, uh... Paldies! Kristofer, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem. Jā, tas izklausās ļoti labi, to, ko Kārlis pieminēja, un vismaz tās mūsu sajūtas par eh, kaut kādu kopsaucēju atrašanu ir labas. Runātājs saka, ka interesantas lietas notiek. Nu, kā teica Daniels, man liekas, ka tā grūtākā un tā delikātākā vieta ir 5. un 6. pants. Kā mums nodrošināt to tiesisko drošību esošajiem līgumiem tajā pašā laikā komisijai saglabājot tiesības pārtraukt šos līgumus būtu jāatrod ārkārtīgi sarežģīts tehnisks risinājums, lai nodrošinātu pareizo līdzsvaru. Jo šeit mēs runājam par tādu līdzsvarošanu starp esošajiem līgumiem, kam būtu jāturpina būt spēkā, tajā pašā laikā dodot komisijai iespēju izstāties no šiem līgumiem, kas īsti varbūt nebūtu vēlams. Tātad kā varētu nodrošināt šo un tai pašā laikā nodrošināt tiesisko noteiktību? Vēl es gribētu pieminēt komisijas tiesības labot kļūdas, neiesaistot kopienu tiesu un dalību valstis. Nu, praktiski runājot, es nezinu, vai reāli ir uzskatīt, ka komisija vispār spēs izskatīt gada laikā visus tos vairāk kā tūkstots līgumus, kas jau ir noslēgti. Akal šeit ir runa par tiesisko noteiktību. Komisija to vienkārši nespēja izdarīt, tā ir brīnišķīga iestāde. Bet vai gada laikā vispār tas ir fiziski iespējams? Tas ir diezgan nereāli. Varbūt mums ir jāatrod kaut kāds cits, praktiskāks risinājums. Tās ir tās divas lietas, kas man ienāca prātā bet, nu, ar prieku gaidu tikšanos ar jums nākošnedēļ, lai tad varētu tā detalizētāk atrunāt dažādas lietas. Bet šie bija tie divi galvenie jautājumi, eh, es ceru, uz kuriem mums, attiecībās kuriem es ceru, ka mēs spēsim atrast risinājumu. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Ja nē, tad es kā ēnu referents tautas partijas vārdā gribētu izteikt dažus komentārus. Man liekas, ka ir vienprātība par to, viss tam piekrīt. ka attiecībā uz nākotni, uz sarunām par jaunām investīciju tri, nolīgumiem Eiropā, visi vēlas, lai komisija sagatavotu šīs sarunas, piedalītos šajās sarunās un visi vēlas, lai komisijai būtu visi nepieciešami instrumenti, lai sarunas sekmīgi arī beigtu. Tas ir ļoti pozitīvi, jo mums ir signāli, ka ir daži partneri, kas vēlētos, lai komisija kļūst par tādu kā notā, notāru attiecībā uz līgumiem, par kuriem ir vienojušās dalību valstis. Mēs uzskatām, ka mums ir jāsaglabo, jāsaglabā esošie divpusējie saistošie līgumi, bet joprojām ir vieta kompromisiem. Piemēram, saistībā ar pozīciju skaidrojumu. Jo no vienas puses ir kolēģi, un tautas partijas nostāja ir tāda, ka mēs nevaram iedomāties, ka pašreiz saistošie līgumi tiek apšaubīti. Jo, piemēram, tie neatbilst Eiropas politikām, kas noteiktas līguma 21. pantā. Ir daži kolēģi, uz, kas uzskata, ka tas ir iespējams. ja vispār par šādu iespēju ir runa, tas rada tiesisko nenoteiktību, par ko jau runāja Kaspārīkungs. Un es, ka šis ir viens no svarīgākajiem punktiem. Mēs visi vēlamies, lai nākotnē būtu Eiropas investīciju līgumi, lai būtu kopēja investīciju politika, kas tiek labi regulēta, uzraudzīta. Varbūt komisijā runā par spēcīgāku politiku, tīpaši pēc tā, ko teica Kasparīkungs. Mums ir jārada sava komitejas pozīcija par iespēju vai nespēju atsaukt apstiprinājumu pašreiz spēkā esošajiem līgumiem jo šī ir tāda liela problēma starp mums un citu pozīciju skaidrojumu, kas varētu būt svarīgi, lai ņemtu vērā mūsu partneru uzņēmumu intereses. Tas bija tāds mans komentārs, bet vēlreiz gribēju teikt, ka vērtēju eh, Šucera kunga darbu augstu un arī augstu vērtēju viņa spēju atrast kompromisus. Šucera kungs, Kaut ko jūs vēlties komentēt? Paldies! Kristof ir skaidrs, un arī Daniela. ka svarīgākie panti ir 5. un 6. kas ir saistīti ar esošajiem līgumiem. Tātad šo līgumu pārskatīšanu un pārskatīšanas seks. Jā, un trīs ceturdaļas ēnu referentu sanāksmē tika veltīts tieši šiem pantiem. Es nevaru iedomāties, ka ir tāda sistēma, kas simtprocentīgu drošību garantē, un mēs nevaram vienkārši nodalīt investīciju politiku no citām politikām. Nu, parasti es nāktu klajā ar tie saucamajiem sunset eh, pantiem, tātad, kas automātiski beidz dokumenta darbu vai piemērošanu. Investoru uztraucas, piemēram, ka varētu būt tāda zaļā diktatūra, runājot par stipniecības politiku un tā tālāk. Bet, nu, ir skaidrs, ka arī tāds vairākums, kas nevēlas pilnībā uh, nodalīt, nosargāt investīciju līgumus no pārējās pasaules. Pašlaik mums vēl nav tāds formulējums, bet ja mēs nevēlamies radīt kaut kādas bažas, tajā pašā laikā radot kaut kādu jomu, ko neviena cita politika nevar skart, tomēr ir jāpanāk līdzsvars starp drošām investīcijām un citu prasību ievērošanu. Vēlreiz gribēju atkārtot, ka mēs arī saņemam daudz investīciju un varētu rasties konflikti ar valsts monopoliem no citām valstīm. Jo ir skaidrs, ka nevar pilnībā nodalīt šīs te politikas, jo pašlaik jau ir 58. pants līgumā, un ja tas tiek pārkāpts, tad mēs varētu uh, nonāk tiesā, un tas jau nav tāds praktisks risinājums. Tātad mēs varētu teikt, ka ja līgums neatbilst vai rada būtiskus šķēršļus, tad vajadzētu panākt vienošanos. Jau vakar par to runājām un šodien mēģinu to formulēt. Ja mēs papildus drošības pasākums iestrādājam tiem, kam ir bažas, ja mēs varētu izmantot eh, tā saucamo deleģēto aktu procedūru. Un atceraties arī, ka tā procedūra kompromisa ietvaros ir tāda, ka, ja tiek atklāta neatbilstība pārskatīšanas rezultātā, tad dalību valstīm pirmais solis ir panākt līguma izmaiņas. Ja tas neizdodas, tad jāvienojas par Eiropas investīciju līgumu, bet ja arī tas neizdodas, tad tikai tad komisija var pieņemt lēmumu atteikties no šī līguma izpildes. Un vēl mēs varētu papildus drošības pasākumu iestrādāt, kā parlaments varētu iebilst par šādu līgumu. Investoriem nevajadzētu uztraukties, jebkurā gadījumā 30 gadu termiņš saglabājas pateicoties PTO nosacījumiem. Nu, man liekas, ka šeit mums tomēr tā politika nav tik riskanta kā, piemēram, citās valstīs, kur šādas politikas vispār nav. Ja es, vakar man radās uh, iespējas, ka mēs tomēr varēsim pavirzīties uz priekšu, bet, diemžēl, formulējumi man nav vēl precīzi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Komisiju vairākas reizes pieminējām mūsu diskusijās. Tāpēc došu komisijai iespēju nāk lai ar komentāriem. Vai kāds ieradies no komisijas? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visiem viedokļiem, kas tika izteikti šajās diskusijās. Tas bija ļoti noderīgi un interesanti. Komisija piekrīt galvenajiem mērķiem, ko esat izteikuši jūs tātad par regulas mērķiem. Pirmkārt, tiesiskā noteiktība, stabilitāte investoriem. Tieši tāpēc mēs piedāvājām šo te neierobežoto pārskatīšanu, spēkā saglabāšanu un tā tālāk attiecībā uz esošajiem līgumiem. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka ir jābūt mehānismam, kas ļautu Eiropas Savienībai reaģēt, ja ir kādas problēmas. Kas pārī kungam ir taisnība, ka mums jau līgumā ir nepieciešamie instrumenti, konkrēti pārkāpuma procedūra. Bet Šuterkungam ir taisnība, ka šī procedūra varētu nebūt īpaši praktiski piemērojama tiesiskās noteiktības apsvērumu dēļ, jo pārkāpuma procedūra neatstāja lielas izvēles iespējas, ja ir problēmas. Komisija piedāvāja 5 un 6 pantu, lai ļautu šādas izvēles iespējas dot, piemēram, sadarbojoties un konsultēties ar dalību valstīm. Komisijas mērķis nebija uh, automātiski atsaukt apstiprinājumu pēc pieciem gadiem pēc pārskatas perioda. Šiem pantiem nebūtu jābūt saistītiem ar šādu lēmumu. Pārskats periods bija paredzēts, lai noteiktu, kādas ir problēmas, kādas problēmas ir jārisina, un domāt par to, kā šādas problēmas risināt nākotnē šis apstiprinājuma atsaukšanas mehānisms ir tikai pēdējā izvēle. Protams, mēs varētu piekrist, ka šo pantu formulējums varbūt nav pietiekoši skaidrs un varētu būt nepieciešams to uzlabot, lai nodrošinātu caurskatāmību un noteiktību. Tāpēc es gribēju teikt, ka komisija ir gatava iesaistīties sarunās gan ar parlamentu, gan ar padomi, lai atrastu kompromisu, kas ņemtu vērā gan Eiropas investoru intereses, gan arī ļautu ievērot Eiropas likumdošanu un politikas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Bušalkundze! Saka priekšsēdētājs. Es uzskatu, ka noteikti vēl ir iespēja rast kompromisu attiecībā uz dažiem svarīgiem jautājumiem. Un mēs spētu tad veiksmīgi virzīties uz priekšu. Tad tālāk strādā, eh, strādāsim sekojoši ziņojumu varētu apstiprināt 15. 16. martā, bet Luterkungs teica, ka vēl ir iespējams rast labākus risinājumus. Nu, tad varbūt šos datumus varētu arī mainīt. Mital, jūs esat šeit. Varbūt tad jūs varētu turpināt. Paldies! Mital, nu tad jūs nākiet zāles priekšā. Uh, thank you, Pavel, for having replaced me. Paldies, ka aizvietojāt mani. Nu, tad atsāksim darbu. Pirms pārējām pie 13. jautājuma darba kārtībā. Koordinātori sanāksmes protokols no 7. februāra ir izdalīts un tiks uzskatīts par pieņemtu, ja līdz sēdes beigām nesaņemsim iebildumus. Un to bija nepieciešams paziņot. Tad pāriesim pie 13. punktu darba kārtībā. Tātad šeit mēs runājam par atbildes mutisko jautājumu par brīvās tirdzniecības līgumu ar Indiju. Pēc koordinātoru sanāksmes 7. februārī sekretariāts ir sagatavojis tekstu uzmetumu. Jūs to esat saņēmuši. Vēl jāgaida ir tautas partijas un FD apstiprinājums. Sociālisti un demokrāti ALDE, zaļie, konservatīvie un guvi jau ir apstiprinājuši. Mums ir jāizlemj, vai balstosim par tekstu, kā tas ir pašlaik sagatavots, vai ļausim iesniegt grozījumus. Līdz 4. martam. Un tad balsosim par tekstu 15. martā. Paldies, jau mm, iemesls, kāpēc jautājums nav atrisināts, ir tāds, ka līdz šim nesam pilnīgi varo, varējuši vienoties, kā jau tas bieži šādos gadījumos, un es domāju, ka vienošanos varētu vēl panākt, bet ne uz šī pamata galvenā problēma ir otrais punkts, ko vajadzētu vēl eh, labot EPP vārdā. Es gribētu ierosināt otrā punktu, pirmo apakšpunktu mainīt, iesaistot arī uh, eh, farmaceitīs industriju, kas balstīts uz uh, pētniecību. Mēs par ģenerisku runājam, bet uh, īpaši arī uz eh, pētniecību balstītās eh, eh, rūpniecības vai saimniecības jautājumu sektoru būtu arī šeit jāskār. Un tādēļ man šķiet, ka, diemžēl, mums būtu jāpievēršas grozījumiem. Paldies! Vai ir vēl pēc šī EPP izteikuma kādi citi komentāru, nu tad mums balsojums nebūs. EPP vārdā man nav ko sacīt, bet es eh, arī interesētību uzklausīt to, bet par pirmo punktu es vēl gribētu runāt, un tur ir runa par ilgspējības sadaļu, un tas ir ļoti svarīgi, ka tas mēs tam nepievērstos tikai tad, kad viss teksts jau būs gatavs, un tad mēs trīs, četras rindīgas vēl varēsim pateikt par ekoloģiskām, sociālām problēmām, citām, kas ir saistīts ar ilgspējību. Es domāju, tās ir svarīgas tēmas kopumā, e, izstrādājot līguma tekstu un par to vedot sarunas. Tādēļ šādu formulējumu mēs varētu gan pieņemt, bet ja mēs varētu rezolūciju sagatavot par šo jautājumu, tad. Tād šādā rezolūcijā mums vajadzētu pie, pie mutiskā jautājuma gan vēl vairāk padomāt par to. Pretējā gadījumā es varētu šo kompromisu pieņemt šodien. Labi. Lai nu kā, nav vienošanās balsot par tekstu patreizējā redakcijā, līdz ar to e, termiņš grozījumiem līdz 4. martam. Pūkstens 6 vakarā. Citi jautājumi mums nav skatām. Tagad mēs tad varam atklāt koordinātoru sanāksmi un aicinu visus, kas nav koordinātori vai kam nav tiesības palikt koordinatoru sanāksmē, atstāt zāli pēc iespējas ātrāk un klusāk lūdzu. Tikai koordinatori, komitejas sekretariāts, juridiskais dienests, politisko grupu darbinieki un koordinatora asistenti drīkst palikt zālē. Thank you.